Porteru par sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas locekli. Kādu iebildumu nē, tad ratificēts es esmu saņēmis no Ungārijas varas iestādēm piešķirt imunitāti Tamas Deutschkungam atbilstoši mm, trešajām punktām, sestajā punktā. Tas, šis jau lūgums tiks nodots juridisko lietu komitejā. Tālāk Magdalēna ar valsts.